ieviests nodoklis vai nē, tas ir atkarīgs no mums un no padomas, kā tas tika atgādināts jau pagājušā nedēļā. Un uh, neiesim uh, soli nopakaļ uz aktuālajai attīstībai. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad esam noslēguši debats par šo jautājumu un uh, rītdien balsosim pusdienas laikā. Nākamais darba kārtības punkts ir Rivelīna kunga ziņojums par uh, Vidusjūras vispārējās zivsaimniecības komisijas nolīgumiem. Došu vārdu Rivelīnī kungam uz četrām minūtēm. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Šis priekšlikums regulai varētu ieviest vairākus GFCM priekšlikumus, lai uzlabotu likuma darbību un vienkāršot procedūru. Pat laban rekomendācijas, ko ir pieņemts GFCM, ir iekļautas provizoriskā veidā mūsu likumos saistībā ar ikgadējo lomu apjomu taču ir nepieciešams tiesisks lēmums, lai tās kļūtu par Eiropas Savienības likuma sastāvdaļu. Tāpēc tiek veidots viens tiesību akts, kas varētu aptvert visas rekomendācijas. Runājot par saturu, GFCM pieņemtie priekšlikumu otrajā sadaļā tehniskie priekšlikumi, mēs redzam vairākus ierobežojumus Lionas līčā zvejniecības apjomā, kas ir saistīts ar piekto pantu, kā arī atļaujām zvejošanai saistībā ar dzīvotņu aizsardzību. Kuģiem, kam ir atļaujas ķert delfīnus ar speciālām atļaujām ir uzskaitīti. Ir speciāls saraksts, ko 14. pantā mēs esam iekļāvuši. Detalizēti ir noteikts arī tīkla acu minimālais apmērs 15. un arī Melnās jūras teritorijā. Ir aizliegts arī izmantot traļeru tīklus zemāk nekā tūkstots metru zem jūras līmeņa kontrolas pasākumi prasa parasto datu apstrādi, kā arī par kuģiem, kas ir 15 metrus lielāks, kas ir zem attiecīgās dalību valsts karoga un kas ir atļauts, kam ir atļauts zvejot GFCM teritorijā. Otrajā sadaļā ir ostu prasības, kas attiecās uz trešo valstu kuģiem, kas var tikt pakļauti inspekcijām, izkraujot zivis. 21. pants. Dalību valstis var nepieļaut trešo valstu kuģu ieiešanu to ostās, ja nav uzvilkts GFCM iesaistītās valsts kuģa karoks. Vai arī notiek kāda neregulēta zvejošana, vai arī nav izsniegta atļauja 23. pants. Ceturtās sadaļā ir sadarbība un ziņošana. Tas ļauj apmainīties ar informāciju starp komisiju un dalību valstīm. Izpildes sekretors GFCM ir iesaistīts šajā procesā 24. pants, un dalību valstīm ir jāiesniedz izpildes sektor, eh, sekretāram statistiskie dati par kuģu reģistrācijas numuriem, tonāžu, un citiem rādītājiem noteiktos laika termiņos. Un piektajā sadaļā 28. pants ļauj komisijai saistībā ar padomus un parlamentu priekšlikumiem veidot nosacījums, kas skar tiesību aktus saistībā ar 209 uh, pantu Eiropas. Vēl varētu pāris minūtes parunāt. Tad es pabeigtu visu. Un tad es varētu samazināt beigrunas daudzumu. Jā, es gribētu izmantot šo laiku. Ir arī uzsvērts ka iesaistītās puses no GFCM ir pienākums sniegt informāciju par pienākumu izpildi noteiktajos termiņos, ko ir noteikusi GFCM. Tāpēc tas ļautu, ka šie startautiskie pasākumi būtu tieši izmantojami attiecībā pret individiem jeb korporācijām līdzlemšanas procedūra šajā konkrētajā gadījumā nebūtu piemērojama, jo tā aizņem pārāk daudz laika. Kā to nosaka 28. pants. Un ne saistās ar būtiskiem jautājumiem, un tos varētu izskatīt GFCM ikgadējās sapulces pēc tam, kad tas ir pārunāts ar dalību valstīm un arī padomē. Tas, ka Eiropas Savienība nevar apstiprināt šādu īstenošanu, varētu tikt izskatīts, protams, kā tas starptautisko saistību pārkāpumu, un tas savukārt varētu mazināt mūsu uzticamību GFCM ietvaros. Tas, protams, nenāk par labu Eiropas Savienībai un dod papildus iespēju mūsu kritiķiem teikt, ka mēs nodarbojamies ar maziem jautājumiem, bet nerisinām būtiskos. Un visbeidzot ir svarīgi piezīmēt, ka nodrošinājuma pasākumi ir iekļauti pielikumā. Un tas nozīmē, ka parlaments un padome var iebilst pēc specifiskiem jautājumiem, ko ir pieņēmusi komisija, un var atcelt delegāciju kopumā, ja nav apmierināti, kā tiek izmantot šīs pilnvaras no komisijas puses. Tāpēc es domāju, ka 28. pants, atvainojiet, es vēl gribu ko teikt, būtu labs kompromiss, ko mēs varētu apskatīt otrajā lasījumā saistībā ar padomi, tas ļautu uh, saskaņot mūs ar Debrums uh, kundzes ziņojumu un priekšlikumiem, kas maina padomas regulu 998205, kas bija par dzīvnieku veselības prasībām. Es gandrīz esmu pabeidzis. Um, un arī parlamentu un padomas regulu, ar ko izveidota zilo tunzuvju nozības dokumentēšana programma. Paldies! E, jā, es domāju, ka savā kabinetā jūs piekāpsiet pie sienas liela manu bildi ar manu parakstu, pateicoties par to, ka es jums ļāvu tik ilgi runāt. Namanākīku. Nē, nē, es jūs attēlu nekārši, tāpēc es iekļaušos. <laughs> Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Pirmkārt, es gribētu pateikties Rivelīnī kungam par viņa darbu pie šī ziņojuma. Esmu ļoti priecīgi, ka šeit ir atbalsts no zvejniecības komisijas parlamenta puses par būtiskajiem priekšlikumiem. Uh, Varu piekrist Rivelīnī kunga prezentācijā paustajām domām, ka dažādo pasākumu īstenošana GFCM ir veids, kā nodrošināt ilgtspējību vidusjūras ūdeņos. Tas mums ir jādara tāpēc, ka vidusjūrai tas ir nepieciešams. Un tas mums ir jādara, ja mēs vēlamies nodrošināt biodažādību vidusjūras ūdeņos un ka tā nepārvērtīsies par mirušu jūru. Gribētu atsaukties uz vienu institucionālu jautājumu, ko Rivelīni kungs jau skāra. Kā zinām, rekomendācijas no GFCM kļūst saistošas Eiropas Savienībai, atbilstoši nolīgumam, no tā datuma, ko nosaka GFCM. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama strauja transponēšana, ka tiek pieņemti kādi starptautiskie li, uh, likumi, lai tie attiektos gan uz juridiskajām personām, gan individiem. Da, parlamenta locekļi, mums jāizvairās no situācijas, ka šo pasākumu transponēšana kļūst par sīzifa darbu. Jau tagad šo pasākumu īstenošana un transponēšana saistās ar likumdošanas pieņemšanu, taču ļoti drīz GFCM acīm redzot pieņems jaunus grozījumus, kas prasīs strauju pārcelšanu termiņos un mums šis vingrinājums atkārtosies atkal un atkal. Tāpēc es uzskatu, ka komisijai ir jādod tiesības transponēt tos Eiropas Savienības likumus. Mani ļoti satrauc tas, ka komisijas ierobežotās iespējas novedīs pie lielāka riska, ka mums nebūs laika likuma pārņemšanai. No tā mums jāizvairās. Tas nav jautājums par Eiropas parlamenta kompetences samazināšanu šais jautājumos, bet mums ir nepieciešama strauja pārņemšana. Un domāju, ka esošās procedūras ietvaros tas nebūs iespējams. Tāpēc, diemžēl, man jāatzīst, ka institūcijas nevar vienoties par šo jautājumu. Gribētu uzsvērt, ka šādas kavēšanās neļaus Eiropas Savienībai izman, izpildīt saistības un graus mūsu uzticamību šajā jomā. Taču, doms, dāmas un kungi, uzskatu, ka mums ir jāiet uz priekšu, lai pieņemtu šo regulu pēc iespējas straujāk, un tāpēc atbalstu Eiropas parlamenta pozīciju kā C, kā soli pareizā virzienā. Ceru, ka līdzīgi soļi mums ļaus šos jautājumus risināt straujāk. Te pašā laikā ir nepieciešams domāt arī par efektīvajiem veidiem, kā pārnest GFCM lēmumus. Reģionāli no mūsu puses mēs meklēsim jaunus risinājumus, labākus risinājumus un lūgtu atbalstu tiem, uh, Tāpēc vēlreiz gribētu pateikties Rivelīnī kungam un komisijai pār tās darbu. Paldies! Paldies! Karekungs. Priekšsēdētāja kungs, vispirms uh, gribētu pateikt, ka mēs esam Strasbūrā. Uh, Komisāra kungs, dargie kolēģi, vispirms gribētu pateikties Rivalīnī kungam uh, par uh, viņa darbu un sarunām ar komisiju un padomu kopš 9. gada, kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā un uh, jaunajiem noteikumiem šie te ie, ieteikumi tiek skatīti arī šeit, un ieteikumi, ko pieņēma GFCM, attiecas uz ierobežojumu Lionas līcī, runājot par zvejas atļaujām un habitātu aizsardzību, jeb dzīvotņa aizsardzību, un uh, šis ziņojums attiec arī uz zvejas zonu noteikšanu uh, vidusjūrā, uz tīkla līnuma atsminimālo uh, noteikšanu un arī aizliedz uh, trāļu, grunstrāļu uh, izmantošanu. Es atbalstu šos pasākumus. Runājot par eh, tīkliem, eh, kvadrātveidā acis būtu jānosaka 40 mm, un eh, ja kuģa īpašnieks to prasa, tad varētu būt 50 mm, un tā būtu rombeida acis, tas atbilst 40 mm kvadrātveida acis izmēram. Uh, Runājot par deleģētajiem aktiem, šeit ir eh, skaidri jānosaka parlamenta pozīcija. Komisārs kundze uz to atsaucās eh, līdz 2012. gada jūnija padomēji ir jāizstrādā priekšlikumi par pielāgojumiem. Es ceru, ka mēs varēsim pirms otrā lasījuma šo ziņojumu saņemt. Paldies! Indeed, Arsenis, Paldies uz divām minūtēm, Arsēnis kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Komisāras kundze, dāmas un kungi. Vidus jūras reģions īstenībā ir tikai viena maza daļiņa uh, no visas planētas, viens procents no uh, visiem teritoriālajiem ūdeņiem. B Bet eh, tajā ir sastopama 89% no bio daudzveidības. Ļoti daudz eh, no mūsu flotes darbojas tieši vidusjūrā, un tur ir arī ārkārtīgi liels darba vietu skaits. Bet, diemžēl, 50% no nozvejas eh, ir radušies pārliecīgas zvejniecības rezultātā. Kādēļ? Ko vainot? Kopējā zivsaimniecības politika ir piedzīvojusi neveiksmi, un mēs nevaram pieņemt savus kopīgos lēmumus. Protams, jāsaprot, ka mēs pieņemam lēmumus, eh, ignorējot zinātniskus atzinumus un darbojamies tikai paši savu interešu vārdā. Pirms dažiem gadiem komisija mēģināja atrisināt vidusjūras reģionā radušās problēmas, tika pieņemts lēmums par zvejniecību šajā jūrā. Bet mums nav jārunā tikai par Eiropas Savienības dalībvalstu problēmām, par to, ko tās dara. Vidusjūras uh, reģionā valdošā situācija ietekmē arī cits vidusjūras reģionu valsts, nevien ES dalību valstis. Un ja mēs uh, drīz nesāksim rīkoties, tad mūsu kopīgā labklājība tiks apdraudēta. Šis lēmums jau tika izskatīts pirmajā lasījumā, bet ar lielu saruktinājumu es tagad konstatēju, ka nav ieradies neviens pārstāvs no padomas. Ir eh, īstenošanas problēmas. Lisabonas līgums ir īstenots un saskaņā ar tā stāšanos spēkā ir jāievēro arī Eiropas parlamenta nostādnes. Ir jāpieņem delģēta akti un Eiropas parlaments ir jāiesaist lēmumu pieņemšanā. Paldies, Romēvas Ruēdas kungs, lūdzu. Paldies! Pēdējo 20 gadu laikā īstenojot KZP, mēs redzējām, ka tika pieņemts tāds regulējums, lai tikai varētu aizstāvēt dubultu standārtu piemērošanu, piemēram, Atlantijas okeāns pret vidusjūru. Un tas ir novedis pie sliktas īstenošanas, pārliekas nozvejas vidusjūras reģionā un pilnvar ļaunprātīgas izmantošanas. Mums ir jāsaprot, ka Atlantijas okeāna interesi tiek izspēlēts pret vidusjūras interesēm. Uh, Mums ir jāatkratās no pagātnes mantojuma. Ne vidusjūras, maritīmā, akvakultūra, ne arī zvejnieki nevar atļauties pieņemt kaut kāds jauns reformas KZP. Ir jāparūpējas par to, lai vidusjūras reģions tika ņemts vērā visos KZP ak aspektos. Eh, resursu saglabāšanai ir jāpiedāvā jaunas politikas vadlīnijas, ir jābūt eh, schēmai, kā labāk pārvaldīt zīvi resursus vidus jūras ūdeņos. Ir jābūt kopīgiem nozvejas standartiem un ir jāizveido ilgspējīgas schēmas, eh, līdzīgi kāds notiek Atlantijas okeānā. Paldies! Paldies, Fauksa kungs, uz vienu minūtu lūdzu, EKR grupas vārdā. Paldies! Es vēlējos pašā sākumā pateikties komisārai Damanākī kundzei par viņas neseno priekšlikumu, proti pielikt punktu zīvi mešanai pār klāju. Tad, kad dažiem cilvēkiem, vairākiem cilvēkiem uz planētas nepietiek ko ēst, mēs vienkārši nozvejojam zīvis, tās nogalinām un tad vienkārši izmetam atpakaļ ūdenī, kur tās iet bojā. Mums ir beidzot jāpieliek punkts šai apkaunojošai praksē. Tas jādara pēc iespējas ātrāk. Papildus komisārs nesenajiem paziņojumiem es vēlējos uzteikt to, kas ir pateikts G CFM. Ja mēs runājam par īpašiem zvejas rīkiem un minimālo līnuma acu izmēru, ko izmanto uh, Melnajā jūrā un arī vidusjūrā, un mēs runājam arī par uh, trāļu. Uh, Izmantošanas aizliegumu, uh, ja tas notiek dzīvāk par tūkstošu metriem. Un e, es ceru, ka beidzot mēs e, varēsim e, pielikt punktu dzīvi mešanai atpakaļ jūrā. Paldies, Velāsas kungs, uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji kungs, Damanākī kundze. Mums vajadzētu uzsvērt ka vidusjūras reģions, ka vidusjūra ir vienīgā jūra pasaulē, kas atrodas starp trim kontinentiem. Tur ir ļoti uh, daudzveidīga uh, akvakultūra un tajā uh, zvejo vairākas valstis. Uh, Zivsaimniecības politika mēģina regulēt zvejniecību, bet mums vajadzētu arī padomāt par uh, labākām kontroles un uzraudzības metodēm, kā kontrolēt uh, zvejas kuģus, kas darbojas uh, vidusjūras ūdeņos. Uh, Jāņem vērā, ka vidusjūrā dzīvo ļoti daudz dažādu zīvju, tur sastopamo sugu daudzveidība ir patiešām iespaidīga. Lai to aizsargātu, ir jāpieņem pasākumi, kas ir minēti Rivelīnī kunga ziņojumā. Vēlējos viņam pateikties par kompetento darbu un ziņojumā ir ļoti skaidri norādīts, kā labāk pārvaldīt vidusjūrā esošos patiešām vērtīgos resursus. Paldies, Milānas kungs, lūdzu, paldies, paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, komisārs kundze. Manuprāt, vidusjūra ir jāaizsargā, ir jāaizsargā tās resursi un eh, kavēties nedrīkst nemirkli. Mums ir uh, eh, jānāk par jaunām metodēm resursu aizsardzībai un es uzskatu, ir jānovelk arī pareizās robežas. Dažreiz rodas tāds iespējas, ja Eiropa spēr pirmo soli, nu tad pārējie jau spērs nākamos. Nevajadzētu tā domāt vienmēr. Mums jāpadomā arī par pareizo stratēģiju un jāparūpējas eh, par konkrētas vienotas eh, schēmas izstrādāšanu. Es varu piekrist Rivelīnī kungam eh, ka mums ir jāizstrādā jauna zivsaimniecības politika, ir jāizsargā resursi. Un, protams, mums ir jāparūpējas, lai šis ziņojums tiktu pieņemts jau pirmajā lasījumā. Ja tas mums neizdosies, mums ir vismaz jāparūpējas par 28. panta pieņemšanu, jo parlaments Uh, varētu dot savu svētību, sakot, šie ir deleģētie tiesību akti un komisija to ņem vērā, bet tad mēs atkal sajūtam pretestību no padomas. Un šajā gadījumā parlamentām vajadzētu parūpēties par to, lai eh, mūsu rindās valdītu vienprātība. Mēs runājam par sugu daudzveidību, par zīvi sugu daudzveidību, un īsnībā no tā ir atkarīga zvejnieku nākotne. Es uzskatu, ka Mums pirmām kārtām vajadzētu domāt par šo cilvēku nākotni, mums vajadzētu arī parūpēties, lai parlaments varētu par 100% izmantot koplēmumu tiesības. Jā, deleģētie tiesība aktu ļoti jauki, bet ir jāņem vērā arī startautiskās vienošanās. Un eh, pateicoties tām, arī parlamentam vajadzētu izteikt savu viedokli. Paldies! Paldies tālāk, Higins kungs! Lielas paldies, priekšādātāji! Priecājos, ka var paust atbalstu šim ziņojumam un pilnīgi noteikti balsošu par to, tajā brīdī, kad parlamentā notiks balsojums. 1900. 49. gadā, kad šī komisija tika izveidota, eh, arī toreiz es paudu atbalstu. Tāpēc gribētu šobrīd paust atbalstu komisijai par to, ka viņi beidzot mēģina šo neveiksmīgo zvejas praksi novērst, un esmu tiešām jums pat pateicīgs par to otram kārtām. Tālāk runājot par vidusjūru un melnojūru. Jāsaka, šeit ir ļoti, tā ir burtiski lauksaimniecības paradīze zemes virs, un tas, ko jūs esat izdarījuši, jūs visi šos kopējos svarīgos elementus sastāstīšu, ko, piemēram, saglabāšanu, pārvaldību, eksploatāciju, pārvaldību, mārketingu, un, protams, arī īstenošanas pasākums, jo īstenošana ir kārtīgi nozīmīga no lauksaimniecības puses raugoties. Ar šo mēs kopumā spējam nu, apvienot to, kas iepriekš tika pausts dažādās rezolūcijās, noteikumos un direktīvās, un tagad, lūk, beidzot ir izvedots vienots kopums. Un šī pakotne ietver eh, divas ļoti svarīgas lietas, tātad pirmām kārtām skaidrību, un otrām kārtām, uh, otrām kārtām uh, noteiktība. Šo ziņojumu tālāk īstenojot un padarot to vienkāršu īstenojumu vidusjūras reģionam un manas jūras reģionam, es domāju, mēs esam lielsku solis priekšu. Paldies! Priekšādātājs turpina brīvā mikrofona procedūru. Mums pieteikušies trīs runātāji. Un vispirms Matēras kundze, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, Liels paldies priekšādātāji. Godātie kolēģis piekrītu referentam ir vajadzīgs vienkāršot noteikumus, kas šobrīd jau sagatavot attiecībā uz zivsaimniecībām, ir vajadzīga tāda regula, kurā būtu ņemts vērā tās rekomendācijas, ko pieņēmusi zivsaimniecības komiteja un arī Vidusjūras padome, kas, un šī komisija, kas strādā pie šiem jautājumiem. Es piekrītu kopējiem principiem, ar ko dibinām šo politiku, bet tomēr domāju, ka visām dalību valstīm, kam ir piekrastas līnija, jānodrošina zināms līdzsvars starp ekonomiskām un sociālām vērtībām, vienlaicīgi aizsargājot arī ekosistēmas. Tāpēc mums vajadzīgs aizsargāt tās īpašās intereses, kas šajos, šajās vietējās kopienās pastāv. Ar šīs regulas palīdzību, manuprāt, uh, Mēs pilnīgi noteikti informēsim viņus par to, ko var lietot, še, eh, kādus instrumentus var šajās teritorijās lietot un gribēju norādīt, ka vides aizsardzībai būs pilnīgi noteikti ļoti nopietnas sekas par dzīvsaimniecības, eh, uz dzīvsaimniecības kopienu. Itālija ir viena no valstīm, kas lūdz kas lūdz um, atkāpi attiecībā uz divu zivju sugu zveju. Tie ir viena no svarīgākajiem produktiem uh, tās piekras zvejniecībās. Un tāpēc gribu vērst jūs uzmanību, ka ļoti liels atšķirības 27 dalībvalstīs un komisijai tāpēc vajadzētu ņemt vērā iespēju varbūt šos instrumentus padarīt elastīgākus. Jo mēs taču vēlamies arī vienlaicīgi atbalstīt vietējo kopienu izdzīvošanu, vai ne nu tā? Uh, Jā, lieliski, bet jūs, par min, jūs runājāt minūtu un 36 sekundes priekšādātājs uzslavē runātāju un iekļāvāties savā runas laikā. Paldies, Patrē un Neveses kundze tālāk. One minute. Obrigada, senhor presidente, senhor comissária. Paldies, priekšstādātājums komisāra kungs. Šīs regulas projekts ir sastādīts ar mērķi apvienot līdzinējos dokumentus, kurus vispārīgās jūsāniecības komisija ir sagatavojusi attiecībā uz vidusjūru, eh, lai atbildību nestu visas iesaistītās puses. Es apsveicu jūs ar paveikto darbu. Eh, vidusjūras eh, labs ekoloģisks stāvoklis, tas ir galvenais mērķis. Šeit ir svarīgi nodrošināt ilgtspējīgu attīstību nodrošinot arī plašu paleti ar saglabāšanas eh, pasākumiem. Uh, Vidusjūras komisija uzņēmās šo te uzdevumu sugu saglabāšanas stratēģijas kontekstā ļoti nozīmīgs uzdevums ir vēršanās pret nelegālo nozveju. E, Padomis un parlamenta iestrādes ir pozitīvas. Ir nepieciešams piemērot kontroli, sadarbību, komunikāciju un informācijas apmaiņu. Tā ir jāpārbauda, lai strādātu izstrādātu attiecībā uz visiem kuģiem ar dalību valstīm un citu valstu uh, karogiem. Tai ir jāizm, jāatbilst uh, labas zivsaimniecības prasībām tad būs iespējams pieņemt tos pasākumus īstenot un uh, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem dienestiem. Ferreras kungam vienu minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šobrīd eh, mēs gribētu norādīt uz vienu uh, regulas projektas aspektu, kas ir ļoti nozīmīgs un ko mēs tā nevaram akceptēt. Uh, nav runa par daudzpusējās sadarbības nozīmi, sadarbojot jūras resursus. Gluži otrādi, šis uh, priekšlikums saist tās ar iespēju komisijai saņemt kompetences, pieņemt eh, tiesību aktus, kas skar dalību valstu suverēnās tiesības, kā tas attiecas ar Kipras republiku. Eh, tas ļoti krass apstākļus, ņemot vērā to, ka eh, trešā valsts, kandidāta valsts vēršas pret šo te suverenitāti. Bez tam tā ir politiski ļoti jūtīga tēma. Pašreizējais priekšlikums Eh, skar dalību valsts tiesības eh, apsaimniekot savus eh, dabas resursus gan uz zemes, gan uz jūras. Mēs tāpēc pieprasām, lai mūsu priekšlikums tiktu akceptēts, lai tiek ierobežots likumdošanas akta piemērošanas apgabals. Paldies, ka priekšsēdētājs saka komisāram vārds. Like for... Es gribētu pateikties visiem, kas uzstājās šajā diskusijā. No manas puses ir tikai divi īsi komentāri. Vispirms es gribētu piekrist tiem deputātiem, kas ir pasvītrojuši domu, ka šobrīd mums ir nepieciešams domāt par labu īstenošanu, ka mums šī regula ir precīzi jāizteno. Šī regula ir darbojusies, ir bijusi spēkā diezgan īsu laika periodu, un es domāju, ka mēs varētu ļaut šai regulai pastrādāt nedaudz ilgāk lai tā parādītu savu veiktspēju. Es nesaprotu, kā varētu vēl vairāk grozīt šo regulu tagad, vai arī vēl izdarīt kādus grozījumus. Es jums gribētu teikt, ka šī regula ir ļoti elastīga, pat ļoti elastīga tā ir. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm ir rūpīgi jāīsteno noteikumi un arī attiecīgi jāpieprasa atkāpes, ja tādas ir iespējams. Otrs komentārs. Šeit eh, es tiešām piekrītu arī tiem deputātiem, kas runāja par situāciju vidusjūrā, ka šeit šī situācija būtu jāpielīdzina arī citiem jūras basēniem. Šeit ir nepieciešams regulējums, tāpēc arī eh, kopīgās lauksaimniecības politikas ietverā mums ir jācenšās soli pa soli virzīties uz priekšu, lai panāktu to, lai virsjūrē būtu tieši tāds pats status kā citiem basēniem. Un pēdējais komentārs priekšsēdē kungs. Mēs runājam šeit par deleģētiem aktiem, kas ir saistīti ar lēmumu īstenošanu, to lēmumu, ko pieņēmuši ir starptautiskie orgāni, šeit nav nekāda sakara ar dalībvalstu suverenitāti. Gluži pretēji, ko mēs gribam, mēs gribam, lai mums būtu iespēja veicināt šo starptautisko normu pārņemšanu mūsu Eiropas likumos. Paldies, priekšstādāji, paldies, Damanaki kundze. Rīt 12. balsosim par šo ziņojumu, debates ir slēgtas. Un tālāk mums ir mutiskais jautājums sarunas par Eiropas Savienību un Mauritānijas zvejniecības partneratcību nolīgumu atjaunošanu. Nu, vispirms